protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Vakard priekšsēdētājs izziņoja 202. noteikuma 5. paragrāfa eh, interpretāciju par konstitucionālajiem eh, jautājumiem, tā kā nekādu iebilžu nav saņemts, tad tiek uzskatīts, ka šī interpretācija ir uzskatāma par apstiprinātu. Pirmais eh, jautājums darba kārtī.